Rozpoczynamy głosowania. Sākam balsošanu. Vispirms formāls dabas jautājums Intvalds kundze, lūdzu. Thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi, dārgie kolēģi. Mēs tikko uzklausījām Āfrikas Savienības vadītāja uzrunu. Tas ir nozīmīgs pasākums. Un vēlos izteikt ierosinājumu šīs iestādes vadītājiem. Mēs uzzinājām pēc dažām dienām, ka doktors Mugebe, kurš ir Sakarau balvas saņēmējs, nesaņems e, pilnu aizsardzību no ANO. Viens no viņa li, e, sabiedrotajiem tika nežēlīgi nogalināts pavisam nesen. Es tāpēc aicinu šīs iestādes vadību kopā ar Mogherīnī kundzi, kas tikko bija klāt, izmantot visus savus kontaktus, lai nodrošinātu, ka viņš saņem pilnu aizsardzību savā darbā. Jā, paldies. Pieņemam zināšanai šo informāciju un apspriedīsim to ar Mogherīnī kundzi. Gomešas kundze, lūdzu, jums vārds. Also... Arī es vēlētos izmantot šo iespēju lūgt jūsu atbalstu, pievērst Meksikas valdības uzmanību Javiera Valdesa Kardenas slepkavībai. Varonīgs žurnālists, kurš drosmīgi publicēja rakstus par narkotiku kontrabandu. Vakar viņš tika brutāli nogalināts. Tas, protams, ir domāts citu žurnālistu iebiedēšanai. Mēs vēlamies pateikt Meksikas valdībai, ka mēs viņa piemiņu e, glabāsim un prasam panākt viņa slepkavu tiesāšanu. Dziękuję bardzo również to. Paldies pieņemam zināšanai. Pirmais ir Šolca kunga ziņojums. Dāmas un kungi, ja atļausiet ietaupīt laiku, es nelasīšu visus nosaukumus ziņojumiem. Tas jums ir redzams. Es vienkārši saukšu referenta uzvārdus. Sākam balsot, personāla balsojums, sāk, tātad sākam balsot. Paldies! Beidzam balsot! Pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais ziņojums - Predas kunga ziņojums. Atkal personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Ejam tālāk. Zdehovska kunga ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Dziękuję bardzo. Paldies! Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Zdehovsku kungu. Redzu, ka pats deputāts ļoti pieticīgs, pieņemot apsveikums tālāk. Roskunga ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. Es atvainojos, jūs vēlēties izteikties? Ros kungs. Jā, paldies. Vēlējos tikai vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi ir tas, lai Eiropas Savienība pievienotos starptautiskai kokvilnas padomdevēju komitejai. Šobrīd 27 ražotāju valstis un izplatītāju valstis ir pārstāvēts šajā komitejā. Tā ir viena no retajām iestāde, mm, e, kur Eiropas Savienība vēl nav pievienojusies. Ir dažādas starptautiskās e, organizācijas, eļas, cukura, kakao, citās e, jomās, bet nav saprotams, kāpēc kokvilnas jautājumā Eiropas Savienība nav pievienojusies. Aicinu balsot un atbalstīt. Paldies, sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Tālāk Ferhejens kundzes ziņojums, atkal personāla balsojums. Sākam balsot. Paldies! Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Tālāk Piteres kundzes ziņojums. Sākam balsot par to. Piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīt? Labi. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par, pret, pārbaudam elektroniski arī šo, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tā kā sastais grozījums ir pieņemts, tad. Tād... Par sākotnējo tekstu divās daļās nav jābalso. Trešais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 13. grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 14. grozījums. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 15. Kurš par? Pret? Atturas? Izskatījās, ka noraidīts. Tālāk pirmais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Mēs jau tikko pārbaudījām. Balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referents kundzi. Tagad balsosim par Borzan kundzes ziņojumu. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 65. punkts, sākotnējais teksts, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Izskatījās, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es atvainoju, šī pirmā reize, kad es vadu balsošanu. Cerams, ka iemācīšos ātri. 79. punkts tālāk. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 115. punkts, sākotnējais teksts. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 117. punkts. Par, pret, atturas, noraidīts izskatījās pār, pārbaudīt vēlamies. Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. punkts, sākotnējais teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērums AI. Pirmais grozījums tas ir. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērums D. Sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Borzanku kundzi. Un Tagad balsosim par Beginas kundzes ziņojumu. Pa, viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referents kundzi. Divu minūšu pārtraukums tehnisku iemeslu dēļ. Paldies, ka palīdzējāt man vadīt šo sanāksmes daļu, balsošanu. Divu minūšu laikā tad eh, atrisināsim visas lietas un tad sāksim balsojumu skaidrošanu. Okay.